saraksts. Ja jums nav nekādu komentāru vai iebilžu pret šiem, šo te cilvēku iekļaušanu komiteja delegācijas sastāvā, tad uzskatīsim, kā viņi tur tiek iekļauti. Kompetentā komiteja man ir paziņojusi labojumu kādā tekstā, ko pieņēma Eiropas parlaments. Šis teksts tiks publicēts saskaņā ar 216. reglamentu punktu. Šis labojums tiks uzskatīts par pieņemtu, ja vien turpmākajos 48 stundās 40 vai vairāk deputāti nebūs pieprasījuši balsojumu šajā jautājumā. Tāda ir parastā procedūra, ieviešot labojumus. Tālāk nākamais svarīgais jautājums ir pati darba kārtība šai plenāra sesijā. Esat saņēmuši galīgo darba kārtības projektu, kuru prezidentu konference apstiprināja 17. septembrī saskaņā ar reglamentu 130.